visos citos uh, Eiropas parlamenta pasākumos ar pilnām tiesībām. Un tagad mēs nonākam pie šodienas darba kārtības. Man ir jums uh, jāpaziņo, ka mēs uh, Esam ieviesuši izmaiņas darba kārtībā, un kā pirmo punktu šodien izskatīsim padomas un komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības un Turcijas samitu, un līdz ar to arī balsojums aizkavēsies par pusstundu, vai kādam ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Nē. Tādā gadījumā gribu vēl paziņot, ka priekšsēdētā konference ir pieņēmusi priekšlikumu par uh, Uh, īpašās komitejas par uh, nodokļu nolēmumiem izveidošanu, uh, pēc kas ir noteikts arī tās pilnvērtiesības skaitlis, ko sastāv pilnvaru termiņu, kā arī nolēmusi par šīs komitejas sastāvu. Un Balsošanas stundā šodien būs par to jānobalso. Priekšsēdētāja konferences bija vienas prātis, vai ir kādam iebildumi? Labi, tādā gadījumā mēs šodien par to arī balsosim. Ja nav nekādu citu iebildumu vai komentāru, tad esam pieņēmuši darbu kārtību. Paldies! Tagad tātad nonākam pie darba kārtības pirmā da, uh, punkta, un proti Eiropas.